mūsu viesi. Prieks, ka esat šeit, tiesnešu apmācību seminārā un jurista praktiskā apmācībā saistībā ar darbu, ko mēs esam veikuši mūsu komitejā. Um, par to ļoti lepojamies, un es domāju, ja tas ir acīm redzams, ka šī ir pēdējā sanāksme pirms lieldienu brīvdienām. Es atvainojos, ka tas tā ir saplānots. Es domāju, ka ir nepieciešams eh, īstenot šo plānoto sanāksmi kopā ar Juriju komiteju par ļoti svarīgu tematu. Un eh, to jau mūsu komitejās ir iesākuši kolēģi iepriekš šo pēcpusdienu. Pirms mēs sākam ekspertu prezentācijas es vēlējos norādīt, ka laiks, kas mums ir pieejams šodienas semināram, ļaus sniegt vispārīgu pārskatu par to, kas tiek darīts tiesiskās apmācības jomā. Mēs zinām, ka ir vairākas organizācijas, kas uh, lielisku uh, apmācību organizē tiesnešiem, praktizējušiem juristiem, it īpaši ERA, kuras direktors ir klāt, un mēs varam sveikt viņu. Tāpat arī notāru padomas pārstāvi ir Un mūsu patvēruma aģentūrai ASO arī nodrošina uh, nepieciešamo apmācību patvērumu tiesību jomā. Tad, um, protams, dalīšu šo priekšsēdētāju godu ar kolēģi, kas arī izteiksies uh, pēc uh, manis. Šeit nav hierarhija, šoreiz mēs esam kā vienlīdzīgi partneri. Mūsu pirmā runātāja būs Aleksandra Žuršrēdere, kas ir uh, e, DG Justice ģenerāldirektorāta direktore un prezentēs mums 2016. gada pārskatu par Eiropas tiesisko apmācību. Lūdzu. Jā, paldies. Priekšsēdētāji, vicepriekšsēdētāji, varētu deputāti. procenti vidēji saņem šo apmācību, un tikai piecas dalību valstis ir šobrīd izpildījuši 5% kvotu. Ir svarīgi atzīmēt, ka ne visiem tiesas darbiniekiem var būt nepieciešama ES tiesību apmācība. Jo ne, ne visas tiesība joms skar šo ES tiesību daļu. Tomēr Tas īpaši skar tiesnešu palīgus. Citreiz ir jāsniedz tiesiskā palīdzība vai maksājuma procedūras un uh, reģistru uzturēšana. Tātad tie ir tikai daži piemēri. Piekļuve Eiropas Savienības tiesību apmācībai, mūsuprāt, ir svarīga un ir jāpalielina. Vēl viens trūkums ir attiecībā uz sākotnējās apmācības ilgumu. 50% no praktizējušiem juristiem, sākoties savai karjerai, ir apmācīts, apmācīti divas dienas vai mazāk par Eiropas Savienības tiesībām praktiskās apmācības ietvaros, un mēs uzskatām, ka tas neatspoguļo Eiropas Savienības tiesību svarīgumu mūsdienu pasaulē, tā kā kaut kas tur ir jādara lietas labā. Tālāk eh, par Eiropas eh, finanšu atbalstu šajā jomā. Nauda nav viss, bet nauda var palīdzēt. Šajā ziņā Eiropas komisija cik vien var cenšas palīdzēt ar vairākam finanšu atbalsta programmām, eh, tieši šādām apmācību programmām. Eiropas parlaments ir nodrošinājis, un par to esmu ļoti pateicīga, ka tiesnešu apmācības programmai ir līdzekļi, izvirzot eh, prasību, ka 35% no budžeta šai jomā tiek tērēti praktizējuši juristu apmācībai. Kopā tas dod 132 miljonus eiro septiņu gadu periodā. Tas izskatās daudz, bet salīdzināt eh, ar summām, kas tiek tērētas citiem mērķiem, tas nemaz nav tik daudz. Eiropas tiesnešu apmācības eh, tīkls EJTN tika atzīts kā igadējais atbalsta saņēmējs, lai atbalstītu pārobežu apmācību tiesnešiem šajā jomā un prokuroriem. Un pateicoties šim eh, grantam, varu eh, lepni sacīt, ka katru gadu EJTN dalībnieku skaits apmācību programmās pieaug. Kopš 2014. gada komisija katru gadu e, izsludina konkursu e, grantu saņemšanai, apmācībai civilajās krimināla tiesību jomā. Un ir arī daudz dažādu pro, e, projektu ar skatu nākotnē. Kā jau es sacīju, 2011. gadā komisija izdeva paziņojumu. Nu jau tas ir pirms sešiem gadiem. Mums ir jāskatās arī uz jauniem izaicinājumiem, jauniem apstākļiem, jāspēj identificēt eh, tēmas, eh, kur mums ir nepieciešams darīt vairāk, it īpaši attiecībā uz praktizējušu juristu apmācību. Mēs redzam, ka, piemēram, ir jaunas profesijas šajā jomā, kas parādās kā mērķa auditoriju tiesiskā apmācībā. Līdz ar to Mēs eh, strādājam plānošanas jomā, lai aktualizētu apmācību stratēģiju un pieņemtu jaunu stratēģiju nākamgad. Es jau pieminēju attiecībā uz trūkumiem, tātad viena no tām bija tiesu darbinieku apmācību un jauno profesionāļu apmācību. Tas viss būs jāskata jaunajā stratēģijā īpaši. Pieaugot eh, Eiropas Savienības tiesību nozīmībai, nepietiek vairs apmācīt praktiz, eh, praktizējuši juristus reizi desmit gados. Mūsu mērķim ir jābūt ambiciozākam un, protams, eh, tam jāturpinās līdz arī tālāk pēc 2020. gada. Tāpēc mēs aicinām īstenot vairāk apmācību šai jomā gan juristiem, gan tiesu izpildītājiem. Tagad piedzīvojot draudus eh, saistībā ar terorismu, radikalizāciju. Mēs redzam, ka ir aizvien lielāka nepieciešamība apmācībā iekļaut eh, apmācību eh, tie, tiesu izpildītājiem un citām profesijām. Bija vairāki interesanti projekti pēc teroristu uzbrukumiem 2015. gadā daudz ko mācījāmies no tā. Bet joprojām tas eh, procents ir ļoti mazs un mums jādara vairāk, lai labāk izprastu kādu situāciju cietumos, piemēram. Tā ir skaitā eh, nepilngadīgām personām, kas mums ir ļoti svarīgi ieslodzījuma vietas ar nepilngadīgām personām. Tiesiskums, eh, protams, arī ir jāņem vērā mm, apmācībā un jāiekļauj eh, ja apmācību programmā, kur tas nepieciešams. Cita aktuāla temati, kas eh, ir arī praktiskā ziņā svarīgi, piemēram, ir piekļuve elektroniskiem pierādījumiem, e-pierādījumiem un bērnu tiesību iestrādāšana apmācības saturā. Es domāju, ka dalību valstis ir vēl vairāk jāmudina uzlabot darbību, jo apmācība šai jomā ir dalīta kompetence starp dalību valstīm un Eiropas Savienību. Šeit ir jāiesaista dalību valstīs ne tikai atbildīgā ministrija, bet arī citas iestādes. Apmācība politikai šai jomā eh, jābūt mētiecīgāk orientētai, pielāgotai konkrētām dalību valstīm vai dalību valsts grupām. Mēs vairs nevaram strādāt šai jomā ar stratēģiju, kas der visiem, ta, mēs redzam, ka ar šādu pieeju mēs eh, nonākam pie ļoti atšķirīgiem rezultātiem. Līdz ar to ir nepieciešams labāk pielāgot tiesiskos apmācības stratēģijas atkarībā no konkrētās situācijas dalību valstī, lai sniegtu efektīvāku reakciju uz viņu vajadzībām. Tāpat nevaram vairs koncentrēties tikai uz Eiropas Savienību, vismaz zināmā mērā jāskatās arī uz kaimiņu valstīm, kandidātu valstīm, potenciālām kandidātu valstīm, kos, eh, kas ir gatavs eh, veikt reformas tieslietu sistēmā. Viņi varbūt nav galvenais aspekts šajā apmācībā, bet ir svarīgi kaut vai skatīties, ko mēs varam darīt, lai reaģētu uz eh, apmācības vajadzībām, kas ir praktizējušiem juristiem šais valstīs. Tāpat ir jāskatās arī jautājumu par finanšu mehānismu pielāgošanu, lai eh, būtu labāk organizēta apmācība šajā jomā. Šāda iemesla dēļ un ņemot vērā manis minētās problēmas, un varbūt, protams, arī citas problēmas vēl, kas ir jāapskata, eh, mūsu komisāri lēma organizēt plašu sabiedrisko apspriešanu ar iesaistītajām pusēm, Mēs sāksim jau ļoti drīz to, uzsākošo procedūru ma maijā. Un jūs, e, kā praktiķi, kas šeit esat klāt, saņemsiet anketas no mums, lai vēl precīzāk noskaidrotu, kādas ir jūsu konkrētās vajadzības, ko jūs domājat e, par līdzšinēju apmācību, kas labi darbojas, kas nē. Novembrī organizēsim lielu konferenci, apkopojot visas idejas, stratēģijas vēlmes un, protams, Eiropas parlamenta pienesums šai procesā būs ļoti atzinīgi novērtēts. Tā kā paļaujamies uz jūsu atbalstu, lai varētu to īstenot, varētu nonākt pie labas apmācības stratēģijas un tiktu līdz 2020. gadam, lai sasniedzot eh, mērķus un veicinot eh, politiku šai jomā Un tad ar to arī teikšu paldies. Paldies par jūsu iesaistīšanos šai ļoti svarīgajā jautājumā un paldies par uzmanību šodien. Paldies, Žuršēders kundze, paldies par šo komisijas viedokli. Tagad, kad visi ir ieradušies, mums ir vēl deputāti. Paldies par to. Vēlējos tikai uzsvērt, ka, kā jūs pieminējat Eiropas parlamentu, tad ir vairākas lietas ko vēlos sacīt, gan jūrī komiteja, gan libe komiteja abas ir apņēmušās eh, palīdzēt sasniegšu ambiciozo mērķi, lai vismaz pusē no praktizējušiem juristiem eh, Eiropas Savienībā būtu apmācība Eiropas Savienības tiesību jomā. Jūs runājat par um, konkrētu pielāgošanu, konkrētu dalību valstu vajadzībām, un mēs, protams, esam apņēmušies palīdzēt, un uh, Eh, mums trīs deputāti šeit ir klāt. Eh, bez Birgit Sipels arī Mecols kundze ir. Un mēs vēlamies eh, saglabāt šos kontaktus ar kolēģiem, lai būtu kvalitāte, ne tikai kvantitāte. To es vēlēs arī no savas puses sacīt. Un tagad varam pievērsties pirmajam eksperta viesim. Tatjana Termačič, kas ir cilvēktiesību nacionālās īstenošanas nodaļas vadītāja, saīsinājumā HELP organizācija. Tas eh, atšifrējas kā cilvēktiesību izglītība juridiskās jomas profesionāļiem. Un eh, tā tad apmācība tiesnešiem, prokuroriem un Eh, juristiem. Vispirms uzklausīsim labāko pieredzi no Eiropas padomu šajā jomā, un tad dodu jums vārdu vispirms. Pēc tam pēc jums runās Eva Pastrana, kas vada eh, Eiropas padomē Help nodaļu. Vispirms Tatjana, lūdzu. Good afternoon, ladies and... Paldies, esiet sveicināti, dāmas un kungi. Tātad sāksim Pateicības vārdiem paldies Jūrija un Liba komiteja locekļiem, paldies jums šeit Eiropas parlamentā par to, ka uzaicinājāt mūs ar iespēju uzstāties ar eh, mūsu Eiropas padomas HELP programmas prezentāciju. HELP aizdītajos gados ir kļuvusi par tādu tā kā eh, juridiskās izglītības pīlāru eh, Eiropas tiesību pamatiesību jautājumos Šī sistēma aptver 47 Eiropas padomjas dalību valstis, tostarp visas ES valstis, un HELP sastāv no trīs pamata komponentiem. Pirmkārt, tas ir tīkls, tīkls, kas apvieno uh, tieslietu mācību iestādes, uh, profesionālās asociācijas no 47 valstīm. Šim tīklam ir arī partneri IGTN, piemēram, arī um, Eiropas jurista asociācijas uh, konsultatīvā padome. Uh, Uh, otram kārtām uh, Help ir brīva pieejas uh, tīmeklī izvietot mācību kursu tāda platforma, kuras ir iespējams apgūt. Un trešām kārtām Help ir kā tāds, tāda metodoloģiska krātuve. Help pats par sevi neaizstāja uh, profesionālo uh, juridisko izglītības iestāžu darbu un funkciju, drīzāk piedāvā uh, precīzus, eh, precīzi mērķēti izstrādātus mācību kursus, programmas eh, juridiskās nozares profesionāļiem tieši cilvēktiesību aizsardzības jautājumos. Un eh, tā, tā pamata pieeja ir tāda, ka help iespējas ļauj tā, tā apvienot tīri to nacionālo darbu perspektīvu ar Eiropas padomes uh, Eh, tādu skatījumu tā, lai šis Eiropas līmenis eh, profesionāļu aprindās vairs netiktu uzskatīts kā kaut kas svešs no citas planētas nācis. Nu, lūk, mēs darbojamies atbilstoši 2004. gada eh, ministru padomis tātad rekomendācijām par atbalstu juridiskās nozares profesionāļiem un arī studentiem. Tobrīd Mm, tas bija aktuāli, lai atbalstītu tiesu ar, ar jauniem profesionāļiem, bet arī īstenotu konvenciju labāk, efektīvāk tieši dalību valstu līmenī. Un viens no veidiem, kā to panākt, bija nodrošināt um, profesionālās uh, apmācības kursu uh, universitāšu beidzējiem, absolventiem, kas uh, uzsāk savu profesionālo karjeru, palīdzot viņiem iedziļināties uh, cilvēktiesība aizsardzības uh, niansēs. Un, un, šā, un tika lemts, ka tiks piedāvāti šādi uh, augsti specializēti mācību kursi visā Eiropā atbilstoši konkrētas mērķa auditorijas vajadzībām, vai nu tie būtu prokurori, tiesneši, uh, vai praktizējoši juristi. Šie eh, kursi eh, sniedz ieskatu ne tikai eh, teikt, konvencionālajās tiesībās, konvenciju jautājumos, bet arī Eiropas sociālās hārtas problemātikā, piemēram, un kopš 15. gada ir arī tātad spēkā Eiropas pamatiesību hārta un dažādi saistītie tiesību akti, kā arī, protams, Luksemburgas tiesas judikatūra. Uh, ko ir vērts iepazīt nozares profesionāļiem. Mēs sadarbojamies ar pamatiesību aģentūru, izmantojam viņu piedāvāto informatīvo bagātību par, par, par datu aizsardzības jautājumiem, rasismā, apkarošanu un tā tālāk. Un mm, šeit mēs esam tāds gluži dabisks sabiedrotais juridiskajām mācību iestādēm. Uh, Eh, nesen eh, mums eh, tika uzticēts vadīt lielu mācību projektu tieši pamatiesību jautājumos 28 AS valstīs, tā tas arī tika nosaukts Help in the 28 un tātad atbilstoši šim sākotnē izvirzītajam mērķim, proti celt tādu apz, apzinātības un izglītības profes, profesionālās līmenis, līmeni Eiropas juristā prindās. Uh, un, tā, un, un uh, mēs arī darām uh, godprātīgi savu pienākumu, cenšoties sistemātiskāk uh, piedāvāt help sniegtās iespējas dažādās ES valstīs, um, nozares profesionāļiem, padarot to tādu neaizstājumu, ilgspējīgu partneri tālāk izglītības um, gaitā. Uh, Eh, veidojot, nostiprinot eh, tādu juridisko eh, kultūru, saliedējot profesionāļus, juridiskā aroda profesionāļus Eiropā un ceļot pamatiesību un, un, un cilvēktiesību aizsardzības līmeni Eiropā. Un pirms dod vārdu Evai, lūdzu noskatīties īsu video par datu aizsardzības problemātiku un aktualitātēm. Tas ir knapi divas minūtes ilgs. Esiet sveicināti, esmu nu, Franks. Uz manu advokātu biroju atnāca kāda sieviete un pastāstīja ko neparastu. Viņu priekšnieks esot atlaidis pēc tam, kad uzzinājis, ka viņi izmantojas darba ēpastu e privātām vajadzībām un publicējusi ierakstus sociālajos mēdījos. Un viņa man vaicāja, vai priekšnieks to darīja pamatoti. Uh, Vēlāk es pats mājās pie datora sēdēdams pasūtīju internetā pārtikas produktus, un tur manā acu priekšā izleca piedāvājumi dažādi. Kā gan viņi zina, ka man, piemēram, ir beidzies piens, uh, un kādas uh, vīna markas man garšo. Un ja jūs, kā jurists, prokurors vai tiesnesis, uh, bieži saskatā, saskaraties ar līdzīgiem datorsardzības jautājumiem, mēs piedāvājam e-mācību kursus, kas ļaus jums noskaidrot jūs interesējošās atbildes. Eh, šo kursu izstrādājusi Eiropas Savienība kopā ar Eiropas padomi, mūsu programmu HELP, eh, kas eh, piedāvā aplūkot būtiskākos izaicinājumus pamattiesību aizsardzībā, konkrēt runājot tiesības uz privātumu un tiesības uz datu aizsardzību un jūsu kā profesionāļa lomu tajā. Kurs piedāvā desmit mācību moduļus. Pirmie trīs piedāvā paplašināt pamata zināšanas datu aizsardzības un privātuma jautājumos sniedz ieskatu ES dažādo institūciju uh, lomās un funkcijās. Nākamie pieci moduļi pievēršas uh, piecām problēmām, uh, tādām nozarēm, uh, proti medicīnas dati, plasažiņas līdzekļi, jaunās tehnoloģijas, uh, saziņa e-vidē un darbinieku uzraudzība darba vietā. Beidzamie divi moduļi tiek piedāvāti tieši noze, profesor, praktizējošiem juristiem, sniedzot ieskatu datu aizsardzības un privātuma tiesību jautājumos. Pēc kursa veiksmīgas, sekmīgas pabeigšanas saņemsiet HELP uh, certifikātu, un, ja vēlaties uzzināt ko vairāk, droši apmeklējiet mūsu tīmekļa vietni. Sveicināti! Manuprāt, tagad ir mana kārta. Esmu Eva Pasterna un es runāšu par cilvēktiesībām un e, tiesteša apmācību. Me, Es strādāju jau 13 gadus Eiropas komisijā, tādās vietās kā Filipīnas, Nikaragvā, Grūzija, un pēc tam sāk strādāt Eiropas padomē. Eiropas padomē. Es varu strādāt pie divām savām kaislībām, kas ir cilvēktiesības un Eiropas projekts. Un eh, t, eh, šīs kai, eh, abas manas kaislības ir arī jūsu eh, darba dzinējas spēks šeit Eiropas Savienībā. Un es vēlos runāt par apmācību programmu un par to, kāpēc ir jāpieno pūliņi Eiropas Savienībai un Eiropas padomei, lai labāk aizstāvētu cilvēktiesības. Mēs noskatījāmies vienu video materiālu, mēs noskatīsimies vēl vienu pārdarba tiesībām. Eh, eh, tagad daži vārdi par help apmācības pievienoto vērtību. Mobilizējot vislabākos mūsu kolēģus, mēs veidojam vislabākos kursus, kas vien iespējams pār cilvēka tiesību aizsardzību. Jūs priekšā ir vizuāls atgādinājums par to, eh, ko jums izklāstīja Tatjana, kas ir help tīklus, un mēs sadarbojamies ar EJTN, jo mēs koncentrējamies gan uz cilvēktiesībām, gan mēs iekļaujam advokātus. Ir izveidot mūsu e-apmācību programma, un mūsu kurs ir bezmaksas. Mums ir izstrādāta cilvēktiesība apmācības metodika, un tas nodrošina mūsu eh, darba kvalitāti. Mēs Es dažkārt strādājam eh, sarežģītos reģionos, kā Rietum Balkāni, Krievija, un pateicoties Eiropas Savienības finansējumam, mēs esam varējuši veiksmīgi izveidot HELP 28 programmu, kas ir paredzēta juridiskiem profesionāļiem par to, kā piemērot Eiropas cilvēktiesību hartu un visus būtiskos Eiropas padomus un Eiropas Savienības likumu. Mēs veidojam kursu, kas e, iekļauj abas Eiropas Savienības un Eiropas e, padomus sistēmu un to vidū cīņa pret rasismu, ksenofobiju, homofobiju un transfobiju tālāk. Datu aizsardzības kurs, kas ir aktualizēts ar 16. gada reformu, darba tiesības, šķiet, ka es jau aizskrēju tā, uz priekšu ar attēliem, tālāk darba tiesības, kā cilvēktiesības E, tiesības uz personas integritāti un šeit ir ļoti delikāts dažkārt situācijas, kā piemēram jautājums par surrogātu mātēm. Un papildus šiem kursiem mēs esam sagatavojuši katalogu pār pamattiesībām un mēs šeit varam domāt par īpašumtiesībām, alternatīviem aizturēšanas pasākumiem. E, e, tiesu darba metodiku un citiem. Es vēlējos jums parādīt Eiropas Savienības līdzekļu ietekmi. Tā ir Eiropas nodokļu maksātāja nauda, kas tiek labi izmantot. Mēs esam uzsākuši 25 kursus 16 valstīs, kas attiec 750 tiesnešiem, eh, prokuroriem, advokātiem un arī mēs esam izveidojuši pašmācības eh, nodaļu. Tomēr mēs uzskatām, ka ir vajadzīgs vairāk kursu, vairāk prioritāšu, un mums ir jāaptver visas valstis. Tādējādi. Šeit jūs redzat eh, ietekmi. Eh, eh, mēs esam trīskāršojuši Eiropas padomis darbu, un mēs ceram, kā saņemsim arī jūsu atbalstu. Tagad jūsu priekšā ir diagramma, kurā jūs redzat, kā ir pieauguši mūsu platformas lietotāju skaits. 2016. gadā eh, tas ir četrkārtu, eh, četrkāršojies salīdzinājumā ar jauno lietotāju skaitu 14. gadā. Un tikai šī gada pirmajā ceturksnī. Mm -hmm mums ir praktiski tikpat daudz lietotā, jaunu lietotāju kā 16. gadā. Es tuvojos savisklāsta beigām un es eh, aicinu jūs mūs atbalstīt, veidojot šīs programmas Eiropā. Mūsu cerības ir augstas, mēs esam iesnieguši priekšlikums Eiropas Savienībai, bet uh, mēs sagaidām pat vēl vairāk vidējā un ilgā termiņā, jo, ja mēs nopietni vēlamies risināt tos visus neskaitāmos izaicinājumus, ar kuriem saskars cilvēktiesības, tad mums ir nepieciešami resursi. Tāpat jāpiebilst, ka Eiropas padomas resursi ir ierobežoti. Eh, salīdzinājumā ar Eiropas Savienības budžetu. Eiropas padomas budžets ir 0,29%, bet, un mūsu dalībvalstis to ļoti labi zina, taču tās nepārāk dedzīgi piešķir mums līdzekļus. E, mēs e, saskaramies ar kritisku attieksmi. Tāpēc mēs uzrunājam šeit jūs, ja mēs varētu apvienot mūsu pūliņus, ja mēs saņemsim vēl vienu eiro miljonu gadā, mūsu darba ietekme būtu trīskāršotos. Un es domāju, ka ir svarīgi turpināt Aleksandra sacīja, nauda palīdz, bet eh, palīdzība ir vajadzīga nauda, lai varētu šo palīdzību īstenot. Tādā veidā jūs atbalstītu ļoti vajadzīgo Eiropas eh, tiesu kultūras veidošanu. Es neaicinu budžeta veidošanu, eh, bet es aicinu atbalstīt Eiropas vērtības un cilvēktiesības. Tas bija ļoti aizraujošs un kaislīgs izklāsts. Un tagad es nododu sēdes vadību kolēģei Marī Delvo. Es eh, turpināšu franču valodā. Es vēlētos pateikties par šo ļoti interesantu izklāstu. Ļoti žēl, ka eh, zālē ir tik nedaudz cilvēku, bet es esmu pārliecināta par to, ka sadarbības starp Eiropas padomu un Eiropas Savienību ir noderīga visiem un ir tīpaši vajadzīgi cilvēktiesībām. Un tagad es gribētu aicināt Eiropas tiesiskās apmācības tīkla locekļus, lai viņi izklāstītu mums savu pieredzi vislabākās prakses apgūšanā attiecībā uz tiesisko apmācību Un ar prieku mēs aicinām divu eh, nacionālo skolu, kurās tiek apmācīti tiesnešu pārstāvjus. Eh, Tā ir Francijas un Beļģijas skolu pārstāvji un advokātu Šrēdi. Domāju, ka viņš varēs mums paskaidrot priekšrocības šāda veida viedokļa apmaiņām. Vispirms, Es aicinu Valēriju Sagānu, kas ir Francijas tiesnešu uh, skolas direktori, pēc tam uzstāsies Beļģijas uh, tiesiskās apmācības institūta direktors, un pēc tam došu vārdu doktoram Šrēdam. Bet tagad uh, Vārds Valērijas Sagāna. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi, godājāmie klātesošie. Eiropas tiesiskās apmācības tīkls ir izveidos 2000. gadā, un tajā darbojas eh, iestādes, kuras nodarbojas ar te prokuroru un tiesnešu sagatavošanu 28 dalību valstīs. Kā jau um, ehm, tik sacīts iepriekš, iepriekš pamatā to finansē Eiropas komisija, un tajā eh, strādā 20 cilvēku kolektīvs Briselē saskaņā ar Beļģijas likumdošanu, bet pamatā tie nodarbojas ar tiesnešu un prokuroru sagatavošanu un viņu kapacitāti analizēt kolēģu vajadzības apmācības jomā un paredzēt piemērotus apmācību kursus. Mūsu tīkls ir desmit gadu garumā savas aktivitātes attīstījis jo apmācības dienu skaits ir desmitkārtojošies, un šobrīd tas ir praktiski 30 tūkstoši un aptver ap 5 tūkstošiem tiesnešu un prokuroru. Mūsu mērķis ir veidot Eiropas kopējo tiesnešu kultūru kuri pārzina Eiropas tiesības, Eiropas eh, tiesu praksi un t, t, veidojot kapacitāti sadarboties, ņemot vērā to, cik svarīgas ir informācijas apaņu viedokļu apaņu, par ko pēc brīža runās kolēģi. Mūsu aktivitātes ir dažādas, tās balstās uz apmācību semināriem, kas parasti ilgs divas, trīs, četras dienas, atkarībā no tematiem. Tāpat tiek piedāvātie apmācību, nesen mēs uzsākām apmācības modulu lai notāri un tiesneši sadarbībā ar notāriem varētu saņemt informāciju par mantošanas starptautiskajām tiesībām. Mērķis ir ļoti pragmatisks un atbilst Eiropas pilsoņu vajadzībām. Un tālāk vēl viena svarīga aktivitāte no mūsu puses ir, ir tikšanās un viedokļu apmaiņas. Mēs esam identificējuši tos principus, kurus es jums izklāstīju, lai parādītu to, cik svarīgs ir šī tīkla pragmatisms. Tīkls ir pieņēmis sev deviņus pamatprincipus, uz kuriem balstās tiesneša apmācība. Pirmkārt, Eh, tai ir jābūt multidisciplinārai un profesionalizējošai. Mēs ļoti uzsveram šīs apmācības praktisko aps, eh, aspektu. Šeit nav runa par akadēmisku izglītību. Mēs uzskatām, ka jurisprudences zināšanas pamatā ir iegūtas, taistā, tā, eh, skaitā Eiropas tiesības, bet mēs koncentrējamies pamatā uz uh, situāciju reālo situāciju profesionālajā jomā. Šī apmācība, tai ir jābūt obligāta, ir jāparedz tiesības uh, uz apmācību, tā ir jāparedz darba laikā, un tas viss atbalst, atbilst uh, tiesu neatkarības ietveram. Mēs uh, pasvītrojam to, cik svarīgi ir, lai mums būtu paši savi mācību spēki. Tie ir praktiķi, tiesneši, prokurori, advokāti, notāri, um, tiesu kancelēju darbinieki, atsevišķi universitāšu pasniedzēji, bet pamatā visi ir praktiķi, un mēs apzināmies to, ka praktiķiem ir jābūt ar pedagoģiskām zināšanām, un mēs strādājam pie aktīvās un dalības pedagoģijas darba grupās, eh, tiesu sēžu um, simulācijās, un caur šādiem praktiskajiem semināriem mēs varam virzīties uz priekšu. Vēl citi pamatprincipi attiecas uz uh, tiem principiem, kas ir nepieciešami tiesas darbībai, pie uh, resursi, augstākās tiesas iestādes, kas ir izveidots lielākajā daļā mūsu valstu, bet Eh, pār kuriem vēl aizvien izskan dažādas batālijas. Tāpat arī mēs koncentrējamies uz eh, nākotnes aspektiem, būtisks ir valodas jautājums. No šejienes izriet jautājums par to, ka jāveido mūsu apmācība visiem tiesnešiem un prokurāriem un ne tikai tiem, kuriem ir jau Eiropas vai starptautiska eh, kultūras bagāža. Pie šī jautājuma mēs strādājam ļoti aktīvi. Un tagad es došu vārdu kolēģim Grāsam. Paldies! Es turpināšu, Valerija, es turpināšu savu stāšanos Nīderlandiešu valodā. Un no savas puses izklāstīšu vairāk par viedokļu apmaiņu un kāda ir e, mūsu tīkla loma tās organizējot. Svarīgs elements ir tāds, ka šeit ir runa pār tīklu, kurā sadarbojas dažādas institūcijas un iestādes. Mērķis ir tiesnešu un tiesnešu apmācību, bet arī citu uh, juridisko profesionāļu sagatavošanu. Tomēr pamatā mēs koncentrējamies uz tiesnešu apmācību. Šis stiklojums ir devis iespēju organizēt dažādas uh, e, viedokļu apmaiņas, un tā ir lieliska platforma, lai šādas apmācības uh, Eh, programmas organizētu. Jūs eh, sekojāt Valērijas parādītajiem attēliem, un eh, tā ir viena no mūsu tīkla iniciatīvām. Mēs sākām darbu 2005. gadā Eh, mūsu dalībnieku skaits ir pieaudzis no dažiem simtiem līdz vairāk nekā diviem tūkstošiem, un tie var piedalīties apaļas programmās 10-12 gadu gaitā. Mēs esam, organizē, eh, mēs esam eh, sas, īstenojuši ievērojumu progresu, un tas parāda to, ka pateicoties šīm apmaiņas programmām, tiesneši var iepazīties ar citām sistēmām, labāk iepazīties ar Eiropas tiesībām, tāpat arī tie var piedalīties apmaiņas pro programmās ar citu valstu tiesnešiem. Tāpat viņiem ir iespēja apmeklēt citas dalībvalstis, lai varētu nodarboties ar šādu viedokļu apmaiņu. Kādas e, šīs apmaiņas ir? Tās ir īstermiņa, viena, divas nedēļu garas, un šī perioda laikā tiesneši dodas uz citu dalībvalstu, lai iepazītos ar apmeklētās valsts tiesu sistēmu. Tālāk ir vēl viens apmaiņas veids. Un e, tas nozīmē praktizēties Eiroģust, Eiropas e, cilvēktiesību tiesu un uh, praktizēties šajās organizācijās. Šeit ir runa par ilgāktermiņa apmācību, kas ir uh, Eh, no trim mēnešiem līdz vienam gadam. Tālāk ir vēl viena apmaiņas programma, kurā ir paredzēta tiem tiesnešiem, kur ir izgājuši apmācības kursu. Lai gan šī apmaiņas programma e, ir pievilcīgi daudziem tiesnešiem, tomēr ir vairāki izaicinājumi un problēmas. Viens no tiem ir valodu jautājums. Ja jums nav pietiekamas valodas zināšanas, tad ir grūti piedalīties apmaiņas programmā un praktizēties citā valstī. Lūk, pie šī aspekta mēs strādājam un piedāvājam vairākus valodu kursus tiesnešiem tālāk laika jautājums. Tiesnešu rīcībā, ņemot vērā viņa darba slodzi, nav tik daudz brīva laika. Tālāk atsevišķās valstīs ir e, problēmas tīri ar personālu. Tāpēc mēs koncentrējamies uz mērķtiecīgām programmām. Piemēram, mēs aptveram uh, konkrētas jomas, kā vidas tiesības, darba tiesības, un mēs piedāvājam apmaiņas programmas šajās jomās. Viena no specifiskām programmām koncentrējas uz apmaiņu ar vislabāko praksi Un mēs ceram, ka dažādie dalībnieki šajās apmaiņas programmās varēs ikdienā iepazīties un izmantot iegūto praksi. Un tagad došu vārdu šeit skungam. Tiešām varu pats apliecināt, eh, ka eh, piedalījos šai uh, darbā un pats uz savas ādas spēju pārliecināties, kādas problēmas var sagādāt valodu barjera. Pabija Slovenijā un tur tiesnešs strādā šajā valsts valodā un pār, pār materiāliem vai saziņu citās valodās īpaši nesatraucas, kaut arī skolā ir apguvuši angļu valodu. Un EJTN pirmo reizi piedāvāja tieši valodu, tādus īpaši virzītus valodu kursus. Uh, Uh, kas uh, notika Ljubljanā, uh, juridiskās izglītības mācību centrā, kas savukārt ir pakļauts Slovenijas tieslietu ministrijai. Un vēl kāds piemērs mācību centra pārstāvis paskaidroja, ar ko šis centrs nodarbojas, citas starpā, piemēram, um, viņi pieņem juridiskā statusa, profesionālā statusa vērtēšanas rezultātus, tos apliecina un izdod apliecības Slovenijā. Bet Slovenijā ir salīdzinot ar ASV vidējo ļoti liels tiesnešu skaits un līdz ar to darbs ir neefektīvs. Tieslietu sistēma kopējā ir, varētu būt efektīvāka pārunājām arī tiekoties tiesnešu darba morāli ētisko komponenti, profesionālās ētikas jautājumus Eh, piedalījos arī darba un sociālo lietu eh, tiesā, kāda Slovenijā eksistē, un runāju par, par viņu darba uh, specifiku un konstatēju, ka šajā valstī uh, šajos jautājumos tiesas procesi ir stipri mazāk salīdzinoši nekā Vācijā. Tāpat arī spriedām par tiesnešu uh, padomi, kura tiek apstiprināta ar parlamenta akceptu. Uh, Un šai valstī ir arī vēl citas īpatnības eh, tiesnešu un tieslietu nozares profesionāļu darbā. Tiesneši, eh, sas, tiesnešiem jārēķinas ar trīs gadu pārbaudas laiku, uzsākot savu pienākumu pildīšanu. Mm, tāpat arī tiesnesim ir jāizpelnās augstākās tiesas eh, pozitīvs vērtējums. Mm, savukārt prokuroriem ir, ir nedaudz atšķirīgs režīms kādas ir, ir, ir priekšrocības un trūkumi mūsu piedāvātajam atbalsta modelim. Nu, tā tad tas ļauj pārvarēt valodu barjeru. Manas valsts tieslietu ministrija un, un, un, un profesionālās apriņas atbalsta tādu vēršanos pie, pie mūsu kaimiņiem, tuvākiem un tālākiem, lai pārvarētu valodu barjeru, lai iepazītu darba specifiku citās valstīs, un Slovenija šai ziņā mums bija ļoti interesants no, nu, tāds, tāds piedzīvojums, kas ļāva pašam ieraudzīt arī norises manis paša valstī, tādā jaunā gaismā. Un līdzīgas, pie līdzīgiem slēdzieniem nonāk daudzi citi arī nozares profesionāļi, kas ir piedalījušies šādos, šādās apmaiņas programmās, šādos kursos. Uh, caur Eiropas tieslietu sadarbības eh, tīkliem un caur ETN. Eh, e Paldies! Pateicos! Paldies! Paldies! Paldies par šo tiešām tādu kā eh, liecību, apliecinājumu. Tagad došu vārdu Pieram Giovanni Traversam, tieši mācī, apmācību programmas vadītājiem Eiropas tiesnešu um, apvienībā tā ir uh, Briselē balstīta. Uh, Tātad Eiropas advokātu kolēģija, kas ir bāzēta šeit Briselē, viņiem ir savs mācību centrs, un uh, tā vadītājs mūs nu, tolīt arī uzrunās. Jā, tiešām liels paldies komiteju priekšsēdētājiem par šo lielo pagodinājumu, ka varu būt šeit, Eiropas sirdī, un, un runāt par savu darba specifiku, tātad advokātu Uh, kolēģiju apvienības uh, vārdā. Mūsu uh, organizācija CCBE ir dibināta 1960. gadā un kopš tās dibināšanas pārstāv Eiropas advokātu nozares profesionāļu pozīciju, iestājas par, par tiesiskumu un objektivitāti. Mūsu organizācija apvieno 45 valstu Eiropas Savienības, Eiropas ekonomiskās zonas un Eiropas kontinentu valstu, eh, valstīm 42 eh, eh, pilntiesīgas dalība valstis, vairākas asociētās valstis un 10 novērotājas valstis. CCB pārstāv vairāk kā vienu miljonu advokātu un ehm, tieslietu nozares profesionāļu. Nu, to uzskatīju par, par vajadzīgu norādīt ka mūsu apvienība pārstāv ne tikai Eiropas Savienības valstu advokātu, dažādas kolēģijas un profesionālās apvienības, bet pārstāv arī Eiropu kā, kā kontinentu. CCB noteikti atbalsta Eiropas Savienības centienus, veidojot tādu patiesu Eiropas uh, Eh, tiesiskumā telpu, pamatiesību mm, izpratnes eh, telpu mm, arvien intensīvākā pilsoņu un, un, bizne, un uzņēmumu un pakalpojumu brīva pārvietošanās Eiropā rada jaudas, jaunas izaicinājumus nozars profesionāļiem, advokātiem eh, un es tiesību ietekmē un, un uh, iesniegšanās arvien plašākā, plašākās tiesību nozarēs un jomās nozīmē, ka dalību valstīm, profesionāļiem dalību valstīs ir nepieciešama arvien labākā, tāda akūtāka izpratne par, par to, kā darbojas ēst tiesības. Uh, lai, lai nemaldītos, vai, vai, vai nekavētos pie kādiem maldīgiem vai novecojušiem priekšstatiem. Mēs allaž esam iestājušies par augstākās kvalitātes, augstākā standarta profesionālo apmācību nozars eh, profesionāļiem. Un viens no dokumentiem, ko sagatavojam 2007. gadā, kā reiz tieši bija eh, tāda kā rekomendācija par eh, Eiropas advokātu un juristu izglītības norisēm, aicinot tik vienu nozars profesionāli savā ikdienas darbā tiekties pēc izcilības, pēc nemitīgas pilnveidošanās profesionālā jomā. Tas bija mūsu ieteikums pirms desmit gadiem, un tas, tas ir šodien. Mēs, kā, kā apvienība, neesam principā mācību iestāde vai, vai mācību uzņēmums. Mēs atbalstām šo procesu ar rekomendācijām, ar ieteikumiem, kā tādus, kas nu pat ir uzsākuši juridiskās studijas, kā, kā arī tādus, kas ir jau pieredzējuši profesionāļi un vēlas pilnveidoties. Mēs mm, esam kā, kā mm, nu, tāds advokātu interesu karognesējs un alaž ar lielu interesi un pagodinājumu tiekamies ar ES institūciju pārstāvjiem, apusēji bagātinoties un, un, un palīdzot uh, mācību uh, satura nodrošināšanā un piedāvāšanā. Profesionāļu uh, apmācība atšķiras uh, dažādās ES valstīs, atšķiras tātad advokātu un juristu iesaiste un entuziasma līmenis arī dažādās profesionālās asociācijās un apvienībās, bet mūsu mērķis ir panākt to, ka uh, vienlaidus Eiropā tiek nodrošināta visaugstākā kvalitāte uh, Mm, juridiskajā izglītībā, uh, uzturot uh, augstu šo te uh, pārbaudījuma uh, latiņu pirms uh, kādam cilvēkam uh, tiek, uh, tiek uh, ļauts uh, praktizēt uh, tātad juridisko profesiju, uh, aicinot uh, jaunos profesionāļus uh, ne, ne, nepārtraukti uh, pilnveidoties. Uh, Tas ir cieši saistīts eh, jautājums ar, ar to, ka katrai valstī gal galā ir sava tradīcija, eh, savas īpatnības, kas to atšķir no pārējām. Un pat, ja būtu iespējams atrast eh, kaut kādu tādu uh, nu, kā lai, kā lai to pasaka, tādu tā kā līdzsvara punktu, viduspunktu, aritmētisko uh, vidējo, tik un tā ir jābūt augstai šai pārbaudījumu prasību latiņai, lai um, mm, persona varētu uzsākt uh, juridisko praksi. 17 Eiropas Savienības valstis, kuras es tagad nosaucu, uh, Latvija tā ir skaitā, arī Lietuva, Luksemburga, Polija, Rumānija, Zviedrija, Nīderlanda, apvienotā karaliste. Uh, Šeit eh, profesionālās asociācijas arī eh, no tātad eh, Lielbritānijas valstīm, arī divas EFTA valstis, Norvēģija un Šveica, ir apvienojušās, tātad piedāvājot kopīgas profesionālās tālāk izglītības iespējas nozares profesionāļiem. Uh, Uh, izmantojot uh, piedāvājumus no, no citām, uh, citu valstu, tātad asociācijām, arī profesionāliem mācību centriem. Šeit tiek nodrošināta tāda iekšēja informācijas aprite par, par mācību un tālāk izglītības iespējām, kas tiek regulāri apkopotas mm, faktu lapās um, to, to regulāri atjauninot. Jaunākā informācija šeit ir par 14. gadu, 14. gada jūniju. Divi eh, tādi plaši mācību projekti, kuru izstrādē piedalījās CCB, eh, bija iespējami lielā mērā pateicoties ES finansējumam. Eh, viens jau tika minēts, tas ir pētījums par advokātu un profesionālo juristu uh, izglītības līmeni ES tiesībās. Šeit pētījuma rezultāti tika publicēti 14. gada vasarā, un pētījuma secinājumi cita starpā min, ka šeit vēl ir zināms tātad attīstības ceļš ejams. Es tātad juristu izglītības iespējām ir, ir, ir jābūt plašāk pieejamām, tātad pārrobežu kontekstā. Uh, Eh, jā, veicot apmaiņas braucienus, eh, veidojot eh, faktu lapas, kas visiem pieejamas faktu lapas par pieredzi citās valstīs. 14. gada novembrī CCB šeit Briselē savā plenāra sesijā apstiprināja rīcības plānu šo rekomendāciju tālākai iedzīvināšanai dzīvē. Un šodien CCB uh, ir īpaši strādājis pie juridiskās izglītības dokumentu sastarpējās atzīšanas, popularizēšanas un veicināšanas. Esam izveidojuši Eiropas juristu fondu, kura mērķis ir piedāvāt jēgpilnus, vērtīgus pakalpojumus nozares profesionāļiem tieši izglītības jomā un arī izveidojusi un iedarbinājusi īpašu tīmekļa portālu, uh, kurā ir uzziņas uh, materiāli, arī izglītojoši materiāli, es, uh, kas ir liet, lietojami es nozares profesionāļiem. Tāpat arī Eiropas juristu mācību platforma ir izveidota ar mērķi aizlāpīt uh, tos robus tādā visaptvarošā informācijā par to, kādi uh, profesionālās izglītības un mācību kursi ir pieejami dažādās valstīs un Eiropā. Ar šo sasniegumu īpaši uh, varu lepoties, jo uh, biju klāta šī, šī, šajā projektā kopš pirmās idejas. Uh, uh, trīs valstu, vā, Dānijas, Francijas un Itālijas uh, Uh, profesionāļu starpā. Es pārstāvu Itāliju šai, šai pirmajā uh, sanāksmē. Pieteicām tālāk šo projektu uz ES finansējumu saņemšanu, un nu, tas ir kļuvis par, par realitāti. Uh, CCB kopā ar Eiropas komisiju strādā, lai šī platforma tiktu iestrādāta, iekļauta e-justice tīklā. Šī platforma arī nākotnē piedāvās uh, tādu izglītības iespēju ka, ka, kataloģēšanu, iespēju arī kursu piedāvātājiem uzrunāt noteiktu auditoriju, norādot kursā, īsu kursa specifiku, aprakstu, mācību programmu piedāvātāji, tad šeit varēs piedāvāt ļoti specifiskus, tā teikt, mācību produktus, uh, Uh, konkrētu jomu uh, ekspertiem. Te būs arī iespēja augšuplādēt mācību materiālus. Un, ja runājam par šo nepārtraukto mūža izglītību um, juridiskajā profesijā, 16. 16. gada sākumā uh, izdevām īpaši tādu pētījumu pārskatu par uh, Uh, nepārtraukto izglītību 16 uh, uh, valstīs, kur tas ir īpašs saistošs uzstādījums nozars profesionāļiem. Mm, pēdējos 15 gados šāda prasība ir tikusi ieviesta. 12 pilntiesīgas, pilntiesīgas mūsu dalība valstis šādu prasību neizvirza, tomēr tajās jebkurā gadījumā notiek šī, šī nepārtrauktā izglītošanās uh, Eh, Vācijā ir, ir, ir šāds eh, noteikums eh, sadaļā 10.6, kas noteica jurista pienākumu nepārtraukti izglītoties un apgūt ko jaunu. Jo juristam ir jāspēj sakot līdzi notikumu attīstībai, progresam sabiedrībā, likumdošanā. Um, un nesen viena valsts, Gruzija, ir ieviesusi šādu obligāti saistošu normu, proti um, uh, juristiem uh, nepārtraukti izglītoties. Un Es divreiz esmu Tbilisī pabijis un tiešām esmu bijis eh, liecinieks pats ar savām acīm, esmu vērojis, kā Gruzija, arī Kazahstāna, arī citas uh, eh, vidēja austrumu valstis, Kaukāza valstis, uh, cik aktīvi un atjautīgi izmanto uh, modernas mācību iespējas, mācību mēdījus, internetu, virtuālo vidi. Uh, savu, savu nozares profesionāļu apmācībai. Un tiešām man būtu ļoti, vēlē, būtu ļoti vēlējies, lai, lai Gruzijas pārstāvi būtu šeit un varētu dalīties savā labajā pieredzē. Mm, nu, kaut kāds ir diezgan patālu šeit no Rietuma Eiropas, eh, nav tik viegli atbraukt, bet eh, mūsu plenāra sesija nākamā, ko esam ieplānojuši Edinburgā, eh, tur piedalīsies visu mūsu valstu pārstāvi. Vairumā valstu šis mācību pienākums eh, tiek kvantificēts eh, mācību stundās, eh, mācību kredītos vai punktos, un, un apgūtais mācību materiāls tiek mērīts dienās. Vidēji šis mācību pienākums 14 stundas punkti vai, vai, vai šie kredītpunkti gadā. Un vairums valstu regulāri pārbauda, uh, Uh, to, kā tad uh, juristiem sokas ar, ar šo, šī pienākuma izpildīšanu. Viņiem ir jāatskaitās ik gadu par, par aizvadītajā gadā apgūtajām mācību programmām. Uh, atsevišķās valstīs tiek veiktas tātad nejaušas pārbaudas, gluži nejauši, pēc nejaušības principa tiek pārbaudītas dažādas um, advokātu asociācijas un, un juristu biroji Un uh, tiek paredzēti arī, arī tādi nu, sodamēri sankcijas par uh, šī pienākuma nepilnību, uh, nepildīšanu. Ir disciplināri un discipli, nedisciplināri mm, sankciju mēri, mm, piemēram, brīdinājumu izteikšana par atskaitīšanu no profesionālās asociācijas um, līdz nu, tādiem materiālākas dabas soda mēriem. Un mm, nu, šeit tad ir eh, tālāk iespēja šo statistiku ap, ap, apgūt, eh, apkopot m, mm, par to, kā, cik plaša ir bijusi šī mācība aktivitāte aizdītā gada garumā. Un jāatzīst, diemžēl, ka tomēr eh, trūkst datu no privātām mācību firmām, mācību centriem, un to cenšamies risināt gada nogalē Eh, apmēram 11. datumos šeit Briselē sarīkojot eh, konferenci, kas būtu veltīta eh, advokātu, juristu izglītībai un, un, un apmācībai, runājot tieši par, par izaicinājumiem, grūtībām, problēmām šobrīd, tostarp pievēršoties šiem, šiem trūkumiem statistikā. Jā, paldies. Un pēdējā runātāja ir um, doktore Roberta Ribeiro Ortel, nu, kas pārstāv EIPA. Runās par uh, tiesu izpildītāju un tiesu darbinieku apmācību. Tas ir ļoti nepieciešams, uh, lai Eiropas Savienības tiesības tiktu piemērotas atbilstoši. Jūs esat atradusi tikmēr mikrofonu ieslēgšanas pogu, lūdzu. Jā, paldies priekšsarētāji, paldies par šo iespēju būt šodien šeit un eh, mazliet informēt, eh, ko mēs esam darījuši Eiropas eh, valsts pārvaldes, publiskās pārvaldes institūtā attiecībā uz apmācību. Vispirms daži vārdi par pirmo projektu. Tas bija tāds īpašs pētījums, Tā bija iespēja precīzi redzēt un iegūt skaitļus par to, kas tad īsti ir tiesu darbinieki un tiesu izpildītāji Eiropas Savienībā. Šajā pētījumā eh, tika identificētas kategorijas, lai varētu izveidot aprakstu. Mēs sagatavojam vairāk kā simts faktu lapas ar milzīgu informācijas apjomu, ko mēs visu nevarējām iekļaut ziņojumā. Un ņemot vērā to, cik kategorijas bija dažādas, nevarējām izveidot salīdzinājumu starp dalību valstīm. Ko tad mēs darījām? Ņemot vērā, ka pirmā projekta mērķis bija saprast, kam ir nepieciešama apmācība Eiropas Savienības tiesību jomās. Mēs vienā no anketām uzdevām precīzes jautājumus, vai um, tiesu darbinieks uh, seko līdzi pētījumiem un uh, kā, ko plāno darīt. Un tad mēs ierosinājām trīs kategorijas attiecībā uz tiesu darbiniekiem un tiesu izpildītājiem par funkcijām, kas saistītas ar administrāciju un pārvaldību tiesā, vispārējā pārvaldība, infrastruktūras pārvaldība, e-justice darbība, IT joma, budžets un grāmatvedība, un tad otra kategorija, piemēram, tiesa lēmumu izpilde, Eh, ties dokumentu piegāde, tiesnešu palīgi. Un trešā kategorija - procesuālās funkcijas, tādas pārobežu tiesiskā sadarbība, piemēram, civila, komerc, krimināla tiesības. Ar šādiem datiem pētījums parādīja, ka Eiropas Savienības tiesību aspekts bieži vien slēpjas zem nacionālā temata. Visi dalībnieki norādīja nepieciešamību stiprināt pārobežu sadarbību un stiprināt darbinieku kompetenci nacionālo noteikumu procedūru īstenošanā, kas izriet no pārņemto Eiropas Savienības direktīvu eh, satura. Tātad eh, ko mēs secinājām? Mums ir jāpalielina informētība darbiniekiem par Eiropas Savienības tiesībām. Šie darbinieki, tiesu darbinieki, bija piesaistīti darbam tiesā. Nevienmēr viņiem ir juridiskā izglītība, bet dažkārt viņiem ir uh, jāiemācās darbā uz vietas kaut vai spēja paskaidrot iedzīvotājiem kaut ko, kad tie ierodas tiesā un sniedzot šo informāciju, tas kā tas ir darba pienākumos, un viņi vēlētos paši saņemt vairāk informāciju, pat ja viņi ikdienā nestrādā ar Eiropas Savienības tiesībām. Ar šo pirmo pētījumu, noslēdzot to, mums bija vairāk priekšlikumu, kas bija svarīgi. Nodrošināt eh, apmācību visiem tiesu darbiniekiem. Mēs vienojāmies, ka kvalitatīvu e-apmācību instrumentu izstrāde varētu būt labs risinājums. Ir jāizvērtē apmācību vajadzības, jāizvē, jāizveido apmācības saturs. Mēs eh, eh, nedomājam to darīt ar milzīgu akadēmisko uh, materiālu daudzumu, bet eh, vairāk ar tādu lomu spēli, ar situācijām, ar kurām cilvēks saskarās ikdienā. Viņiem jārunā ar iedzīvotājiem. Dažkārt pat eh, nezinot tik daudz informāciju par to, kā aizpildīt veidlaps, kas ir paredzēts kādā no regulām, piemēram. Tad ir jā, jāuzlabo pārobežu sadarbību, kā strateģiskais mēģis visiem pa, apmācību pakalpojumu sniedzējiem, un tad ar šādiem priekšlikumiem um, Mēs, EIPA, sadarbojāmies ar Spāniju, Franciju, Beļģiju, Portugāli un Eiropas Publiskās administrācijas institūtu. Iesniedzām pieteikumu grantam 2015. gadā, lai varētu finansēt šo apmācību tiesu darbiniekiem un tiesu izpildītājiem. Ko tad mēs ierosinājam? Valoda apmācību un profesionāla apmācību. Šī bija pirmā reize, kad tiesu darbinieki tikās savstarpēji, un tā bija iespēja veidot kontaktus, vieta, kur saprast, kā visi strādā ar vieniem un tiem pašiem instrumentiem, bet dažkārt bez jebkādām vadlīnijām vai norādēm, kā aizpildīt veidlapas, eh, kas ir regulu un direktīvu pielikumos. Tad mēs eh, veidojam šādu eh, viedokļu apmaiņu uz vietas un esmu pārliecināta, ka šis grants, kuru saņēmām, mēs jau tuvojamies programmas beigām, gatavojam gala ziņojumu un veicām eh, instruktoru apmācību. Tātad eh, tiesiskā sadarbība civilos un kriminālu tiesību jautājumos un otra ģimenes tiesību. Mums bija 41 dalībnieks. Sasniegtie rezultāti bija ļoti labi. 19 no dalībniekiem atbildot uz anketas jautājumiem pilnībā eh, sasniedza mērķus un 15. 50% varēja atbildēt, ka ir sasnieguši pa 75% mērķi. Un vēl viens skaitlis par šo projektu. Atbildot uz jautājumu, vai seminārā iegūtās zināšanas ir eh, ļāvis eh, izmantot jaunu pieeju, lielākā daļa, 69% atbildēja jā. Atbildot uz jautājumu par to, vai zināšanas, kas iegūtas seminārā, ir ļāvušas uzlabot eh, darbu, 70% eh, atbildēja jā, un visbeidzot, eh, dalībnieki stāstīja saviem priekšniekiem un kolēģiem par to, ko ir iemācījušies. Ideja ir šīs zināšanas nodot tālāk. Šajā konsorcijā mums izdevās izveidot e-platformu, kur mums ir angļu valodas apmācības, bet arī iespēja piekļūt nelielai apmācībai par to, kā piemērot Eiropas Savienības regulu civiltiesībās, komerctiesībās, un arī mm, vadlīnijas norādes par to, kā aizpildīt pielikumos esošās veidlapas. Un noslēgumā attiecībā uz saņemto grantu. Priekšlikumi uzlabojumiem semināram, bet arī sadarbības uzlabošanai. Mēs vēlamies saglabāt šo formulu, tikties uz vietas, mācīties vienam no otra tiesu darbiniekiem būtu jābūt piekļuvēji e-apmācībai, bet pēc tam ir nepieciešamas simulācijas, lomu spēles, tad tas viss ir jādara mm, fiziski tiekoties. Protams, ka ir jāuzlabo sadarbība, jā, varbūt ir šķērslis attiecībā uz valodām. Tas ir viens no iemesliem, kāpēc mēs sākam ar pirmo grantu, dodot iespēju dažiem ierasties un, varētu teikt, piekļūt eh, angļu valodas terminoloģijai. Tas nenozīmē, ka citiem nebūtu jātiekas, kā tas bija Dižonā, Lisbona, eh, Lisabonā, eh, runājot attiecīgi franču valodā vai portugāļu valodā, bet bija jāatrod kopīga valoda veids, kā sazināties. EIPA ar šo pašu koncepciju grupu novembrī pagājušajā gadā iesniedza jaunu priekšlikumu un ceram sagaidīt drīz labas ziņas, jo mēs vēlētos stiprināt šo sadarbību starp šiem dalībniekiem un e, nodrošināt, ka tirgu, e, tiesu izpildītāji un tiesu darbinieki saņem apmācību, jo jau pirmajā projektā mēs no rezultātiem varējām redzēt visu kopainu un tiesu darbinieki, tiesu izpildītāji ir e, ļoti svarīgi ties, tiesiskumam Eiropas Savienībā. Paldies! Jā, mums sāk beigties laiks, saka priekšsēdētājs. Trīs īsi komentāri vēl. Tātad, vai ir kādi jautājumi mums arī jājautā? Tiešām viena minūte katram, jo 16.30 beigsies tulkošanai. Dača Hazel, Raul Radoj, Amanda Pier. Un vai jūs esat šeit? Es jūs neredzu visus. Jūs esat visi šeit. Vai jūs varat iekļauties minūtē? Nu, labi, lai ir divas minūtes. 16.30 beigsies uh, tulkošana, jo daži kolēģi runāja ilgāk, 15 minūtes. Birgit, vai ir jautājumi? Jā, es centīšos iekļauties vienā minūtē. Varbūt var uzdot šo jautājumu šobrīd, pirms kolēģi izsakās. Nē, labāk uzklausīsimies. Makovei kundzei arī ir jautājums. To beigās. Labi, tad doktors Haizers. Divas minūtes. Uh, Paldies, priekšsēdētāji. Divas minūtes ir tik tiešām uh, izaicinājums, tāpēc es nekavēšu laiku pateicības vārdiem. Uh, Es gribētu izklāstīt par to, kas notika uz vietas. Mums bija iepriekšējos pasākumos piedalīties jūsu debatēs, bet pār to, kas notiek uz vietas. Vislabākās prakses projekti, notiekošie projekti un jaunās iniciatīvas. Tās ir trīs dažādas kategorijas vislabākās prakses projekta pagātnē gribētu pasvītrot divus. Viens, kas bija paredzēts Uh, juristiem, kuri strādā aizsardzības padomē un daudz valodu materiālu izstrādi. Uh, par aizstāvības uh, padomes jēdzienu. Mēs runājam par to, kā ka juridiski instrumenti darbojas praksē aizstāvībai, un pēc tam mēs strādājam pie tā, kā mēs tos piemērojam tiesu praksē konkrētos gadījumos. Nākošais projekts ir ļoti plaša. Uh, eh, projekts, kurā bija iesaistīti 600 praktiķi no visām dalībvalstīm. valstīm kur eh, visi šie pēti, eh, pētījumi bija pieejami bezmaksas ērā tīmekļa vietnē. Un šeit jūs eh, varat ieskatīties brīvo resursu ERA tīmekļa vietnē, kur ir piekļuve dažādiem tematiem. Vēl viens elements, kuru es vēlējos izklāstīt šai auditorijai, ir vairāk apācību pasākumi, kur norit jau gadu garumā un koncentrējas uz nediskriminācijas un dzimumu līdztiesības eh, likumdošanu. To eh, finansē Eiropas komisija. Katru gadu ap 600 dalībnieku piedalās no visām dalību valstīm Un visbeidzot, e, sadarbības projekts ar e, tiem juristiem, kuri strādās. Uh, and, uh, then, uh, the new projects which we have are just... Tiesāšanās e, prakse. Es neizstāju neiz, eh, neklastāstīšu visu detalētu, viss mans pie, pieminētais ir atrodams tīmekļu vietnē, un es gribēju parādīt to, kas, manuprāt, ļoti noderīgi tiek īstenots ar šo Eiropas uh, naudu. Katrā ziņā liels paldies, ka jūs ie, iekļāvāties atvēlētajā laikā, un tagad atkal divas minūtes. Eh, Raulam Rādoģam. Paldies, priekšsēdētāji, paldies par iespēju Eiropas notāriem dalīties viņu eh, pieredzē tradicionālā apmācībā, kas ir ļoti nozīmīga uh, Eiropas notāriem. Kā jau Šrederskons sacīja, iepriekš mēs ar prieku konstatējam, ka Eh, pagājušā gada ziņojumā eh, vairāk nekā 35% ir piedalījuši, eh, notāri piedalījušies projektā. Abas programmas Eiropa notāriem, notāri Eiropai, kas ir īstenots un darbojas kopš 2013. gada un līdz šim gadam ieskaitot šī programmā 3000 notāru varēja izmantot iespēju apmāt mācīšanās iespēju no 22 um, ehm, dalībvalstīm. Tika organizēti 26 semināri dažādās valstīs, tā skaitā pārrobežu semināri, e, kas nozīmē, ka piedalījās vismaz trīs valstu pārstāvji. Mēs Esam sagatavojuši mācību materiālus pēc katras semināru sērijas, esam sagatavojuši astoņus video materiālus, kas ir pieejami mūsu tīmekļu vietnē, tāpat arī um, uh, universitātes nodrošina savus mācību spēkus, taiskaitā um, atzīti praktiķi piedalās mūsu eh, semināros un šis plašais darba apjoms tiek paveikts ar komisijas atbalstu, un es vēlos paust savu pateicību par atbalstu un lielisko sadarbību starp komisiju un notāriem. Un, protams, šo projektu panākumi liek mums eh, domāt par turpmāko, un eh, būs eh, iecerēti semināri par laulības īpašumu režīmu, e, kas ir iecerēti sākot ar 19. gadu, līdz ar to mums būs laiks tos sagatavot. Paldies! Un nākošais runātājs. From the side of the agency want to, um, to... E, e, no, nu, ir no nu, EASO. Paldies! Mēs esam pateicīgi par iespēju izteikties par mūsu sadarbību ar tiesām. Kā jūs zināt? Aģentūrai vajadzēja izveidot uh, apmācības, uh, patvērumu jomā. Šīs apmācības tiks nodrošināts augstā kvalitāte un lai varētu nodrošināt labā konverģents lēmumu pieņemšanā un juridiskajā praksē, tajā pašā laikā respektējot tiesu neatkarību. Mēs strādājam, lai veidot šo apmācību sēriju, piedaloties tiesu pārstāvjiem no ikvienas dalībvalsts. Tāpat ir iesaistītas tādas asociācijas kā bēgļu lietu tiesnešu pārstāvju, administratīvo lietu pārstāvju un Eiropas augstāko jurisdikciju pārstāvju. Tāpat ir iekļautas astoņas organizācijas, eh, no tām vairākas klātesošas šeit, un dalību valstu eh, tiesnešu apmācības organizācijas. Visas aktivitātes šajā sakarā notiek pilnībā respektējot tiesnetkarību un ir jāatzīst tiesnešu lielā eh, loma. Un tas ir nozīmīgi EASO darbā. Kopā ir sagatavoti astoņi apmācību moduļi, kas ietver starptautisko aizsardzību, subsidiāro aizsardzību, pierādījumu vākšanu, ticamības novērtējumu, patvērumu procedūras un iecerēts modelis par izcelsmes valsts noteikšanu. Šie šajā gadījumā ir eh, sagatavot apmācību metodiku, mums ir eh, mācības spēki, kas ir tiesneši, tāpat arī eh, mēs esam iecīši strādāt ne tikai dalībos titulos, bet arī ārkārtas atbalstam. Drīzumā būs apmācībā apelācijas komitejas tiesnešiem Grieķijā, un mēs aktīvi dalāmies ar mūsu zināšanām, ar mūsu eh, kaimiņu valstīm, tādām piemēram kā Tunisija un Maroko. Paldies, un es tagad gribētu Eh, lūgt, pirms es lūdzu izteikties, eh, var jūs daži komentāri deputātiem. Brigita, paldies, augsti vērtēju to, ka notika šis seminārs. Es gribētu nākt klajā ar dažām piezīmēm, bet īsām. Pirmkārt, es ceru, ka Eiropas likums tu, eh, agrāk vai vēlāk kļūs par dalībvalstu likumu Un ir noderīgi zināt, ka nacionālā likuma pamats ir Eiropas likums, un tad, kad mēs nonākam pie pārobežu gadījumiem, ir ļoti nozīmīgi apzināties bāzi. Tāpat ir svarīgi ceļot, kvalifikāciju, paturēt prātā to, ka tiesneši var saskarties ar laika trūkumu un uh, apmācību uh, izmantošanai, un šajā sakarā ir jāizdara spiediens uz dalībvalstīm, lai tādas iespējas tiktu nodrošinātas. Tāpat, manuprāt, ir svarīgi apzināties to, kāda ir uh, juridiskā situācija mūsu pilsoņu sakarā. Piemēram, Vācijā tieslietu ministrija ir projekti e, apmācībai skolās, un atsevišķas skolas izmanto šos projektus, lai vērstos pret internetu. Aizskaršana right? can... internetā un lai labāk eh, jaunieši apzinātos, ko eh, jūs eh, varat darīt, ja esat šādas iebiedēšanas vai skaršanas upuri, un arī lai labāk pārkāpumu veicēji apzinātos sekas. Vēl viens punkts ir procesuālās tiesības Eiropas Savienībā. Un uzskatu, ka būtiski ir stiprināt savstarpēju uzticību ar savu veidu Erasmus programmām, kurās notiek apmaiņas starp e, juristiem, advokātiem, prokuroriem un tiesnešiem. Šādas aktivitātes ir apsveicamas un mums vajadzētu stiprināt mūsu pūliņu šajā jomā. Paldies, Birgita! Uh, Berže, deputāti Bežeronu, paldies! Eh, Manā profesija ir samērā to notāram. Es saprotu jūsu problēmu, ar kur jūs saskaraties eh, valodu problēmu, tas ir ļoti nozīmīgi. Un Es paužu nožēlu par mūsu tiesību amerikanizāciju, un tas, ka jūs izvēlaties angļu valodu, tas mani vieš e, šausmas. E, angļu valoda var būt ļoti noderīga, bet tad, kad vajadzēja pētīt mācīties autortiesības, un uh, franču valodas termiņš autortiesības tika aizvietots ar kopīrēt, kas, manuprāt, ir pilnīgi eh, pretējs iedziens. Eh, tas eh, katrā ziņā varbūt ļoti traucējis. Es vēlos tomēr jums pateikties un atvainojiet man, ka es ierados šeit ar nokavēšanos. Paldies, Bežanam Kunds, ka norādījāt uz valodniecisko punktu. Tas ir ļoti nozīmīgi. Daudz cilvēku runā sliktā, nepareizā angļu valodā, un tas tas nebūtu ne, du, nav pozitīvs aspekts. E, juristu darbā ir nepieciešama precizitāte, un franču valoda ir savu precizitāti. Es arī esmu pats ar to e, saskāries, bet tagad es dodu vārdu deputātei Makovējai. Paldies! mūsu viesiem par viņu sklāstu ar prieku. Es e, atkal redzu savus draugus no Eiropas padomes, esmu e, ilgus gadus strādājusi ar Eiropas padomes misijām, bet tagad e, runājot kā cilvēks, kas nāk no postkomunisma valsts šī ir, manuprāt, tiesus reforma konkrēti ir viena no visgrūtākajām un nozīmīga palīdzība ir apmācības. Tajos laikos par apmācību neviens negribēja nodarboties. Labā, sliktākie tiesneši tika nosūtīti uz mācībām un labākie tika paturēti darbā tiesās. Ties, apmācība tika uzskatīta par kaut ko nevajadzīgu. Tomēr uh, lietas un situācijas ir mainījušās, bet vēl aizvien ir cilvēki, kuriem ir pamatvajadzības, viņiem nav datoru interneta. Un es domāju, ka tas ir vajadzīgāk nekā apmācības, jo viņi saņem apmācību un beidzot viņi nonāk tiesās, kur kurās nav šo eh, rīku. Tad, kad eh, procesa dalībnieks eh, uzstājās, sniedz liecību, tad viss tiek pierakstīts ar roku un netiek ierakstīts vārdu pa vārdam. Aprīkojums pietrūks. Tas ir vēl vajadzīgāks nekā apmācība. Pretie gadījumā apmācība Eh, tiek nodrošināta, bet tā nevar tikt likta lietā. Un visbeidzot, tiesu pārvaldība ir vēl viena problēma, kas būtu jāskata šajās jaunajās demokrātijās. Un pēdējais punkts, ja jūs nodarbojaties ar apmācību, uh, uh, tā kā vairāk nav stingri novilkts līnijas starp uh, eh, parašu tiesībām un that's, that's correct, because, uh... kontinentālajām tiesībām, ir ja, tiesai jābūt paredzamai. Ja es parakstu līgumu, man ir jāapzinās, ka ja tas vai cits pants vai klauzula tiek pārkāpta, kādas uh, ir iespējama tiesu prakse. E, tiesneši norāda uz savu neatkarību. Un es nedomāju, ka mm, britu tiesneši jūtas mazāk e, e, neatkarīgi ar paraštiesību sistēmu. Tāpat ir jāparedz vadlīnijas eh, sodu noteikšanai un citi aspekti. Ir jāņem vērā, ka starptautiskās tiesas, kas ir Eiropā, eh, strādā, izmantojot un balstoties uz tī, tiesu praksi. Paldies visiem, kas eh, centās iekļauties eh, jums atvēlētajā laikā. Eh, beigās nāca, nācās mazliet sasteigta. Paldies visiem klātesošajiem mūsu mm, dārgajiem viesiem. Te nācās arī aizkulisēs organizēties. Doktors Hercels, kad izteicās, nu jūs te tā kā tāds īsts, viltīgs politiķis mēģināt tikt pie mikrofona. Jā. Ļaujiet man rezumēt. Diemžēl gaidāmā mācību konference, kur ir paredzēts noturēt decembrī, notiks tikai un vienīgi angļu valodā, lai ietaupītu uz uh, mutiskās tulkošanas uh, rēķina. Šādu atbildīgu lēmumu nācās pieņemt. Jā, nu grūti, grūti visiem itāļiem, visiem portugāļiem. Uh, arī, arī jums iet, angļu valoda nav, nav dzimtā. Nu, šeit ir gal galā uz spēles likta juridisko terminu precizitāte, un nu, mums ir jāspēj to izsvarot. Labi. Vēl kas? Vēl ko vēlējāties piebilst? Sekundīti drīkst? Tiešām arī jūs nesat politiķi. Runāšu franču valodā, lai skan arī šī valoda. Lielas paldies Makovejas kundzei par jūsu pausto komentāru pašās beigās par šo te jurisprudences judikatūras harmonizāciju pa valstīm, pa šīm lielajām tādām tiesību teritorijām. Uh, Eh, mm, izglītībā, cilvēktiesību lietās ir, ir, ir tas veids, kā, kā eh, iedzīvināt šīs Eiropas tiesības konkrētās valstīs. Uh, um, izglītība, apmācība ir, ir viens no šiem instrumentiem, viens no rīkiem, paņēmieniem, ko var lietot Eiropas padomei. Uh, krājumā ir citas iestrādnes, uh, lai sekmētu, lai panāktu to, ka uh, dalību valstīs uh, cilvēktiesības, šādas Eiropas tiesības tiek traktētas uh, korekti un pareizi. Jā, paldies. Nu, jūs uh, uh vienkārši tā, tā ilustrējāt to, ka, ka ir jau labas iestrādes, uh, ka, ka Eh, ir vienkārši iespējams strādāt labāk, eh, efektīvāk. Nu, ir tā arī tādi delikāti apsvērumi, par ko ASO izteicās. Mm, būtu bijis labi, ja mēs arī, arī šeit būtu varējuši ilgāk uzturēties, uzkavēties un pār, pārunāt arī citus aspektus. Bet, nu, šobrīd man atliek sacīt paldies visiem, visiem viesiem, visiem ekspertiem, kas mūs uzrunāja, kas dalījās savos ieskatos. Eh, lai, lai cik kupli būtu apmeklēts bija šis, eh, šis dienas pasākums, tas tomēr bija vērtīgs. Um, jūsu mērķi uh, ir, ir tiešām godkārīgi nest uh, izglītību, apmācības iespējas uh, juridiskās profesijas uh, profesionāļiem. Uh, šie jautājumi ir divu parlamentu komiteju darba lauciņā, pārziņā, un mēs noteikti sekosim jūsu centieniem un uh, un uh, tos novērtēsim. Paldies par, par šo pēcpusdienu, par to, ka šī pēcpusdiena bija sekmīga, veiksmīga. Gaidīsim, ko jaunu komisiju uh, piedāvā šai sakarā. Un, uh, tā teikt, uztaram kontaktus.